Witam Państwa. Dalsze oczekiwania pewnie nie przyniosą specjalnego efektu, e, jeśli chodzi. Kolēģi, es domāju, ka mēs esam pietiekami ilgi gaidījuši. Un šķiet arī, ka vairākiem deputātiem ir uh, jādodas projām, un viņi gatavojas ceļam un nemaz nevar apmeklēt šo pēcpusdienu sanāksmi. Kolēģi, mums ir viens dienas kārtības punkts viedokļa apmaiņa ar komisiju attiecībā uz cukuru tirgu. Kopš pagājušā gada e, cukuru cenas ir kritušās, un nozars pārstāvji bažījās par uh, turpmāku cenu kritumu 2017. gadā. Attiecīgi e, komitejas locekļiem e, varēs uzklausīt izklāstu par cukuru situāciju, par situāciju cukuru tirgū. Došu tagad vārdu komisijas pārstāvim Žafrelo, kurš pārstāv atbilstošo komisijas ģenerāla direkciju, dodu tagad jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Es aicinu jums iepazīties ar situāciju tirgu, pievērsties nākotnē pēc tam un noslēgumā eh, runāt par cukura grupas perspektīvu. Eh, šādu grupu ir iecerējis izveidot eh, komisārs Hogans. Šis ir grūts gads cukuru nozarē, un tāpēc es saprotu, kāpēc šīs debates ir darba kārtībā šodien pēcpusdienā. Uh, Pasaules tirgū situācija jau piekto gadu pēc kārtas ir um, visai smaga, piekto gadu eh, ir eh, pārprodukcija un šīs uzkrājums līdz ar to spiež cenas uz leju, eh, baltais cukurs tiek pārdots par 320 eiro tonnā. Eh, 2014. gadā raža bija ārkārtīgi liela, 19,4 miljonu tonu, un ņemot vērā šo, eh, šo skaitli, kas eh, arī izriet no ļoti labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, un ja mēs to salīdzinām ar kvotām 13 1,7 miljonu tonu, tad jūs sapratīsiet, kā operatoriem ir jāatrod noiet šiem papildus cukuru tonām pie kvotas, un ja šis noiets netiek atrasts, tad atlikušais daudzums tiek pārcelts uz nākošo kampaņu. Un priekšsēdētāji tas apgrūtina tirgu, jo mēs runājam par vairākiem miljoniem tonnu, divi miljoni ar pusi konkrēti, kas ir jāpārceļ uz nākošo periodu. Tādējādi šī anticipēšana ir novedusi pie cenām, varētu pat teikt, viszemākajām kopš 80. gadiem, jo pēdējās cenas eh, no šī gada aprīļa ir 417 eiro tonnā. Eh, tas gan ir eh, par simts gandrīz vai eiro vairāk nekā pasaules tirgus cenas. Cukurbiešu audzētāji jau ir rieģējuši uz šo, situā uz šo situāciju, samazinot stā, eh, kultūru virsmas par praktiski 15%. Tas ir daudz, jo ja mēs runājam par E, produkciju, tad tā varētu samazināties par 3 miljoniem tonu un būt ap 16 miljoniem šogad. Patēriņš Eiropas Savienībā ir stabils ap 17 miljoniem tonu. Tādējādi paradoxāli neraugoties uz īpaši labo ražu, mums ir vajadzīgs imports, lai e, kompensētu atšķirību starp kvotu 13 miljoni un patēriju 16-17 miljonu tonu. Taču, ņemot vērā to, ka cenas Eiropas Savienības tirgos ir ārkārtīgi zemas, šo importu ir grūti īstenot, un attiecīgi Eiropas Savienības uzkrājumi strauji samazinās un tiek lēsts, ka kampaņas beigās uzkrājumi varētu būt ne vairāk kā miljonu tonu. Tā tad viens no viszemākajiem uzkrājumiem šīs nozars nesenā vēsturē. Un, protams, ka šādos apstākļos nav nekādas uh, liels nozīmes runāt par privāto uzkrāšanu. Nav uzkrājumu, kas būtu glabājami šādos, ar šādiem nosacījumiem. Savukārt eh, komisija ir nolūks drīzumā pieņemt pirmo sadaļu cukura eksporta kvotām kampaņai 16. 15. un 16. gadam. Cukurkomitejas grupa tiks uzrunāta nākošajā nedēļā un ceru, ka balsos par pirmo eksporta daļu 650 tūkstošiem tonu. Tas varētu notikt sākot ar šī gada oktobri. Runājot par nozars nākotni. Mēs nevaram to projicēt, ne, neparaugoties uz neseno nozars attīstību. Un it īpaši periodu kopš 2006. gada, jo pirms tām praktiski bija 40 gadu gaitā bez lielām izmaiņām cukuru politikā. 2006. gadā tika īstenota paša reforma, pareizāk sakot, tā notika no 2006. līdz 10. gadam, un tā ir jāskata KLP reformas ietvaros, kur uzsāka uh, vispirms komisāri Maģa uh, eh, Rīndi, Fišlers un Fišerbola. Tātad tas nav atsevišķs pasākums, bet procesā rezultāts, kurā ir iesaistīta visa lauksaimnieciskā ražošana. Un e, cukuru nozare arī ir tā, ko skar šīs parādības. Un attiecīgi e, cukuraudzētāji nākākā partneri saņēma plašu piemērošanās periodu, ko vēl pagarināja ar pagarinājumu līdz 2017. gadam, kad kvotu režīms beigsies. Un šīs reformas ietvaros e, fonds ar vairāk nekā 6 miljardiem eiro ir izveidots, lai e, palīdzētu nozarei pārstruktūrēties un padarītu Eiropas Savienībā to par konkurētspējīgāku. Tas bija pilnīgi nepieciešams ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība plaši atvēra savas robežas cukuru importam no vistrūcīgākajām valstīm, no AKK valstīm, un pēc eh, PTO paneļa mums vairs nebija iespēju eh, eksportēt tik daudz, cik eh, agrāk. Līdz ar to mums bija vairāk eksporta, importa mazāk eksporta un bija pilnīgi noteikti nepieciešams uz to rieģēt. Un Es vēlos pasvītrot, ka tā bija nopietna pārstruktūrēšanās, jo mēs no 183 cukuru eh, fabrikām pirms reformas pārgājām pie 102 cukuru fabrikām, plus vēl 4 cukuru fabrikas Rumānijā un 3 Horvātijā. Tātad tā ir kapacitātes samazināšana par vairāk nekā 40%, un tajā pašā laikā nozara zaudēja ļoti daudz darba vietu - no 47 tūkstošiem uz 28. Tas nozīmē 20 darba vietas ir zaudētas. Jāpaturprāt arī tas, ka nozara ir pielikusi liels pūliņš šajā ziņā. Papildus tam cukuru pārstrādātāji varēja izmantot šo periodu, lai palielinātu savas pārstrādes eh, kapacitātes, kas pieauga divkārt no diviem līdz četriem miljoniem tonu. Un šīs jaunās pārstrādes kapacitātes attīstījās galvenokārt apgabalos, kas atrodas tālu no cukurbiešu audzēšanas, tātad drīzāk Eiropas Savienības perifērijām. Un visbeidzot ir jāpaturprātā tas, ka cenu samazinājums no 630 līdz 400 eiro tonnā lielā mērā samazināja tradicionālo atšķirību starp Eh, pasaules tirgus un Eiropas Savienības eh, tirgus cenām eh, cukuram. Un šāda attīstība padarīja Eiropas Savienības tirgu mazāk pievilcīgu eksportētājiem uz Eiropas Savienību. Līdz ar to, tad, kad esam pasvītrojuši to, cik svarīgas ir pārveidas, kas notika no 2006. gada un apstiprinājušās kopš 2013. mūsu cukuru nozare ir mūsu acīs pilnīgi konkurētspējīga un var stāties pretī tiem izaicinājumiem, ko nosaka atvērtās robežas eksportām no vistrūcīgākajām valstīm, attīstības valstīm un ārkārtā valstīm. Lai gan importa nodevas paliks spēkā citām valstīm kas nav vismazāk attīstītās vai AKK valstis, kopš 2009. gada Eiropas Savienība pakāpeniski atvēra savu tirgu ar divpusēju nolīgumu starpniecību ar cukurpiegādātājām valstīm Centrāla Amerikā vai uh, Andu valstīs, Dienvidamerikā un citās tuvākās valstīs, tādās kā Ukraina, Moldova, Grūzija. Tāpat citi brīvās tirzniecības nolīgumi tiek gatavoti vai pat uh, apspriesti un tiek gatavoti ieviešanai. Līdz ar to, beidzoties kvotu režīmām un secīgajām atkāpēm, es gribētu pasvītrot to, ka šeit nav runa par Eiropas Savienības lomu cukuru tirgu. Gluži otrādi, spēcīga organizācija paliek spēkā, bet ir mainījies pamats šai jaunajai kopīgai tirgus organizācijai, kur balstās uz vienošanos starp audzētājiem un pārstrādātājiem. Un iespēju no otras puses, no komisijas puses aktivizēt nepieciešamības gadījumā atbalsta instrumentus, piemēram, privātu uzkrāšanu vai ekstrēmos gadījumos E, restitūcijas eksportām, kas paliek kā opcija. Lūk, priekšsēdētāji šie pasākumi e, ir sava veida drošības tīkls nozarei pats pēc 2017. gada. Un bez tam mēs apspriežam šo likumdošanu periodam pēc 2017. gada. Un ir uzsākti projekti, kuri attiecas piemēram, uz privāto uzkrāšanu nākotnē. Šajā grupā, kas eh, apspriež šos projektus, parlaments ir aicināts nosūtīt savus pārstāvis. Un tagad es konkrētāk runāšu par to, ko komisija ir sagatavojusi periodam pēc 2017. gada, un tas ir arī temats, par ko lemj ekspertu grupa, kur ir izveidojis komisārs Hogans. Šīs grupas mērķis eh, pirmkārt ir ziņot un ieteikt komisāram Hoganam ieteicamos pasākumus, lai varētu nodrošināt vislabāko e, pieejamo informāciju interesētajām pusēm, lai varētu pieņemt vislabākos lēmumus no šo ekonomisko aģentu puses. Un it īpaši un konkrēti mēs meklēsim iespējas uzlabot pieejamo informāciju tirgū, lai gan mūsu ambīcijas ierobežo tas fakts, ka ir ierobežots rūpniecības uzņēmumu skaits, reizēm viens pats dalībvalstī, tas, kas ierobežo iespēju publiskot detalizētu informāciju, ņemot vērā e, konfidencialitātes ierobežojumus. Nākošais ekspertu grupas uzdevums ir skatīt likumdošanas nosacījums, kas palikt spēkā pēc kvotu periodā, piemēram, vai ir jāpatur cēnu observatorijas sistēma, kāda tipa dati ir jānodod komisijai ar nolūku veidot caurskatām tirgu. varam teikt, ka diskusijas ir tikko sākušās, bet tomēr jau parādās konsensus pār to, ka jāpatur cenu observācijas, eh, eh, cenu eh, novērošanas sistēma un uzkrāšanas sistēma, un arī šajā sakarā parlaments tiek aicināts nosūtīt savus pārstāvis. Piebildīšu, ka pēc 2017. gada nozars reforma tiks pabeigta un atjaunotas konkurētspējīgākas struktūras varēs paust visu to potenciālu, ko šī nozara ir ieguvusi, lai E, izmantotu jaunās iespējas, kas parādās atsakoties no mūsu eksportēšanas ierobežojumiem, jo bez e, beidzoties kvotām zūd nepieciešamība nošķirt to, kas ir ko kvotās, kas ir ārpus tām, līdz ar to pagātnē noteiktie ierobežojumi zaudē spēku. Un tās ir iespējas visiem cukuru nozares dalībniekiem, kas vieš manī zinām optimismu attiecībā uz audzētājiem, gan attiecībā uz eh, pārstrādātājiem, kas ražo izoglukozi, kas eh, ražo cukuru un Turklāt šiem pēdējiem ir ārpus kvota piekļuve un bezmuitas nodevu e, piekļuve AKK un vistrūcīgāko valstu e, cukuram. Un ar šādu optimistisku noti es arī savu stāšanos vēlos beigt. Paldies, priekšsēdētāji! Bardzo dziękuję. Jako pierwsza zabierze głos pani poseł Petir. Pani poseł. Powiedz. Un tagad dod vārdu kolēģiem. Paldies, es gribēju teikt tikai pāris vārdus par šo jautājumu. Tas attiecas uz uh, cukuru ražotājiem Horvātijā un šo nozaru. Kā jau komisijas uh, pārstāvs teica, cukuru cenas ir rekords zemas kopš tiek piefiksētas oficiāli cenas eh, Eiropas Savienībā. Kopš 2014. gada tās ir uh, kritušas pastāvīgi un šobrīd tās maksā 419 eiro par tonu, tātad uh, cenas kritušās par 44% un šāda situācija nevar turpināties mm, cik kur tirgu un arī Eiropā. Mm, no tā cieši ne tikai ražotāji, bet visi līdzražotāji tie, kas ražo vēl citus produktus, zemnieku mēs ieviesām 12 eh, eiro tonnā nodevu ražotājiem, lai krīzes situācijās varētu izmantot šos līdzekļus, taču cik man ir pieejama informācija, tad šie līdzekļi 162 miljārdi gadā, ne, miljoni gadā netiek izmantoti šim sākotnējam mērķim un es gribētu dzirdēt informāciju no komisijas, vai tagad komisija vēlas atcelt šo nodokli, vai 2017. gada budžetām šie līdzekļi mērtiecīgi tiks iekasēti un tālāk novadīti tieši cukura nozars atbalstam. Tātad ražotājiem, cukurbiešu audzētājiem un tā tālāk. Paldies! Pan poseł Martī. Paldies. Martī kungs, lūdzu. Monsieur le Président. Priekšsādātāj kungs, paldies. Es gribētu sākumā teikt paldies par šo iniciatīvu, lai šo jautājumu iekļaut komitejas darba kārtībā. Es domāju, ka tas ir nozīmīgi, ka mēs varam saņemt noteikti informāciju no Eiropas komisijas par uh, cukuru tirgu pat labam. Es uzklausīju ļoti uzmanīgi eh, jūsu prezentāciju, ļoti um, saturīgu un, uh, jā, es uh, redzu, ka uzmanība ir veltība, veltīta cukuru ražošanai no cukuru vietēm. Es uh, esmu no Eiropas uh, reģiona, no Reunijas salas. Uh, kur ir uh, mm, cukurniedru, uh, cukurražotāji. Runājot par cukurniedru, uh, cukurražotājiem to nākotni, mums ir dažādas bāžas, tādēļ gribu uzdot jautājumus uh, ļoti precīzus, lai, uh, nu, redzētu, vai ekspertu grupā jūs esat uh, runājuši par šo dimensiju, proti cukurražošanu no cukurniedrēm un arī kādas uh, būs uh, attīstības tendences pēc 2017. gada, lai uh, mēs uh, zinātu par uh, problēmu, kāda, uh, ar kādu saskaramies. Atgādināšu um, gluži vienkārši, ka ir nu, tādi pārskaidri skaidri uh, cukuru. Uh, ražošana no cukurniedrēm ir nu, tikai ļoti neliela daļa no ražošanas uh, apjomiem um, Eiropā, jo 500 uh, tūkstoši tonu gadā tiek saražotas, proti 3% no uh, Eiropas uh, kopējā ražošanas apjoma. Un Eiropas uh, Savienība, kas uh, ražo uh, 66% pasaules cukuru no uh, cukurbietēm un šie 500 tūkstoši tonu no 1,69 miljardiem tonu ražotiem gadā, prot 0,03% no pasaules ražošanas apjoma tiek ražot no cukurniedrēm. Kādēļ sauc šo skaitļus? Nu, gluži vienkārši tādēļ, lai parādītu, ka ar 0,03% no pasaules ražošanas apjoma mēs nespējam destabilizēt Eiropas uh, tirgu un pasaules tirgu. Taču jūs arī atgādinājāt, uh, ka mēs esam bijuši iesaistīti reformā, kas 2005. gadā ir aizsākta un vēlreiz apstiprināta nesen. Nu, nerunāsim tikai par vēsturi, bet tagad raudzīsimies šajos apstākļos, kā mēs varam virzīties uz priekšu. Nu, un par šo Mm, par šo tēmu uzdošu divas jautājumu kopas. Pirmā par speciālo cukuru, ko mēs ražojam un kas konkurē ar cukuru, ko dažas valsts ražo, kas ir noslēgušas tirdzniecības nolīgumus ar Eiropas Savienību. Un atļaujiet man vēlreiz, nu, ja man ir laiks, tad jums un nosaukt pāris skaitļus. Speciālā uh, cukura tirgus ir 260 tūkstoši tonnas pasaulē, proti 1,5% no Eiropas cukura tirgus. Un šis tirgus, jūs zinat, ir diezgan atvērts trešajām valstīm. 50% atvērtība un no AKK un citām valstīm, kuras nemaksā ne muitas nodevis. Tāpat arī vismazāk attīstītās valsts, no kurām tiek importēts cukurs, un tās arī nemaksā ne, e, muitas nodevis. Tāpat Eiropas Savienība noslēdz aizvien vairāk dažādu nolīgumu par brīvo tirdzniecību. Jūs arī pieminējāt, ka daudz līgumu ir diskusijas stadijā, un šajās valstīs ražošanas izmaksas ir ārkārtīgi zemas un ir ārkārtīgi sarežģīti eh, no mūsu puses eh, eh, konkurēt godīgas konkurences apstākļos, un tā ir patiesa problēma cukura, raž, cukurniedru audzētājiem un cukurniedru uh, ražotājiem, uh, kas atrodas uh, perifēros reģionos, arī uh, Reonijas salā. Uh, Es gribēju um, diskutēt ar jums un norādīt uz to, ka ir absolūti nepieciešams, lai šis speciālais uh, cukurs tiktu izslēgts no brīvās tirdzniecības nolīgumiem nākotnē. Es uh, domāju par nākotnes nolīgumiem ar Vietnamu, Taizemi, Indiju un uh, daudziem citiem, nesaukšu visus vārdā. Es zinu, ka Eiropas komisija drīzāk negatīvi izturs par šādu uh, lēmumu neiekļaut uh, šo te uh, brīvās tirdzniecības līgumos. Varbūt, ka ekspertu grupā jūs esat uh, diskutējuši un varbūt, ka varētu izskatīt dažādus ceļus ekspertu grupās. Nu, piemēram, kādēļ nepiedāvāt uh, to, ka visos tirdzniecības līgumos speciālais cukurs tiek skatīts atsevišķi no citiem cukuru veidiem, un tas atļautu, teiksim, saglabāt muitas nomenklatūru. Tas ir ceļš, par kuru varētu padomāt, un otrs jautājums, otrs pārdomu temats, kas ir kvotas attiecībā uz speciālo cukuru nepārsniedz 1,5% no uh, kopējā koncesija skaita uh, visam cukura apjomam. Tas nozīmē, ka tikko kā komisija uh, diskutē par 10 tūkstošu tonu koncesiju, tad uh, speciālais cukurs nebūs, nevajadzētu būt 200 līdz 250 tonām. Uh, ir nozīmīgi, lai komisija uzklausītu šos priekšlikums un uh, iesaistītos, nu, lai šie lēmumi tiktu pieņemti, jo visādi citādi būtu ārkārtīgi sarežģīti šai ražošanai mūsu reģionā. Mūsu reģionā un EES investē miljonus un miljonus gadu laikā. Mēs esam modernizējuši ražošanas līdzekļus. Aptuveni 20-30 tūkstoši cilvēki ir tieši atkarīgi no šīs ražošanas un tas ir pamat eksporta avots mūsu valstī. Šajā brīdī, nu tad mēs būtu tādā konkurences situācijā, kas riskētu būt ārkārtīgi skadrs. Un nākamais jautājums. Rafinētais cukurs. Agri komiteja un Eiropas komisija varētu pārdomāt par pasākumiem, kādi varētu būt savietojumi ar reformu. Un tajā pašā laikā, kas ļautu atvieglot sekas, kādas izjūta ražotāji. Un ar nepacietību gaidīšu komisijas atbildi. Paldies! Prosiłbym, abyśmy nie występowali dłużej niż. Lūdzu, jūs ļoti laipni ievērot runāšanas laiks un neizteikties ilgāk par komisiju, citādi mums radīsies problēmas. Nākamais runātājs. Mēģināšu izteikties īsi. Bet mēs tik reti runājam par niedurcuku ražošanu eh, mūsu apstākļos, eh, jo eh, šeit ir runa par ļoti nelielu Eiropas teritoriju E, tam jāvēl atsevišķi laiks. Es runāšu par uh, biežu cukuru. Vēlos pateikties komisijas pārstāvim par skaidro izklāstu. Parlaments, kad tika diskutēta KLP reforma, mēs respektējam padomus un komisijas vēlmi e, izkļūt no Eh, regulēta tirgus sākot ar 17. gadu. Mēs nevarējām paredzēt to, ka laika apstākļi būs tādi, kādi tie ir bijuši. Līdz ar to arī produkcija būs tāda, kāda tā ir. Jūs runājat par 19,4 miljoniem tonu, bet netika pieminēts cukurdaudzums, kas ir ievests protams, ir vairākas konvencijas, starptautiskie nolīgumi, kas eh, nozīmē to, ka um, tiek ievests bruto rafinētais cukurs Eiropas Savienībā, bet tomēr vai mēs neesam ieveduši vairāk nekā mēs um, bijām apņēmušies to darīt eh, nolīgumu ietvaros? Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums attiecas uz sarunu stāvokli par pēckvotu periodu Es saprotu, ka šeit un citur atsevišķi spēlētāji vēlas iesaistīt konkurences ģenerāldirekciju, lai stingri piemērotu 101. līguma pantu. Atgādināšu, ka KLP sarunās mēs skaidri norādījām pēckvotu periodu lauksaimniecības jautājumos un specifiskos jautājumus, kas attiec uz konkurenci domāju, ka jāatgādina tas, ka parlaments stingri sekos tam, lai politiskā vienošanās, kas ir panākta KLP laikā, tiktu respektēta no visām pusēm un lai neviens nemēģinātu izvairīties no šīs politiskās vienošanās. Un, uh, Atzīsim to, ka mēs nevienmēr esam lauksaimniecības sabiedrotie, pat ja pagājušajā nedēļā Strasbūrā atbildīgā komisāra par konkurences tiesībām apliecināja zināmu mūsu nostājas izpratni. Paldies. Nākošais runātājs deputāts Rebēgām. Pār... Es gribētu teikt, ka uh, pat laban uh, ražošana ir tādā tā kā izmaiņas punktā. Paldies komisijai par statistiku un izmaiņām. Taču, nu, no Mēs redzam, ka rūp, nu, praktiski mm, atvainojums ir tāds, ka rūpniecība ir pārāk um, strauji strādājoša un tādēļ ir jāslēdz rūpnīcas un darba vietas tiek zaudētas. Nu, tas tiešām mūs ļoti smagi skar. 180 tūkstoši strādā šajā uh, jomā un do, kopš 2006. gada pēc reformas sākuma jūs zināt, ka ļoti daudz fabriks tika slēgts un aptuveni 20 tūkstoši darba vietas tika zaudēts. Jūs arī to pieminējāt savā prezentācijā. Uh, Nu, kāda tad ir šī pamatdoma tagad? Ja šīs kvotas tiks uh, atceltas pēc 2017. gada, tad cukuru tirgus šeit Eiropā būs ļoti liberalizēts, un tās ir tādas valsts kā Indija, Brazīlija, Taizeme, kurās uh, nav tādas politikas līdzīgas kā pie mums. Ko mēs darīsim, lai aizsargātu mūsu patērētājus, kādi pasākumi tiks tā īstenoti šajā jomā. Pēdējo divu gadu laikā ar kvotām mēs esam aktīvi strādājuši, 328 miljoni ir ieskaitīti ES budžetā. Uh, Un kā tad nākotnē mēs uh, strādāsim, lai aizsargātu tās darbvietas, kas šajā uh, jomā ir uh, zaudētas? Šis jautājums uh, tika diskutēts 26. janvārī ministru padomas sēdē. Tik runāts par pasākumiem, kādi varētu tiktu rasti, lai samazinātu krīzes ietekmi. Un es gribētu ierosināt uh, nākamajā ekspertu grupas sēdē iekļaut uh, divus jautājumus. Nu, būtībā divi priekšlāki. Dalībvalstīm vajadzētu politiskā līmenī būt pārstāvētām. Nu, ka ne tikai uh, ministriju iestādes ir pārstāvēts un, un ne tikai ministriju ierēģi piedalītos šajās sēdēs. Un otrkārt, um, vai jūs nedomājat, ka varētu um, iesaistīt arī cukura ražotāju pārstāvis, jo viņiem ir um, šie paši analīzes uh, instrumenti, kas ļaut varbūt labāk izanalizēt uh, krīzi? Jūs uh, uz šo uh, problēmu raugāties no investoru un darba vietu ražītāju uh, perspektīvas. Tādēļ uh, vajadzētu uh, padomāt, vai šīs personas nevajadzētu ielūgt, piedalīties šajās sēdēs un vēl. Ja šāda situācija turpināsies, tad būs jāslēdz arī pārējās fabrikas un jāimportē cukuru. Tas patiešām ir nu, nedzirdēti, ka ir infrastruktūra, uh, un uh, cukurs jāimportē. Nu, ko tad mēs darīsim? Uh, slēgsim fabrikas un uh, iznīcināsim darba vietas, un no otras puses uh, mums ir stratēģijas, lai radītu jaunas darba vietas. Paldies, un es tiešām gaidu jūsu atbildi. Paldies! Ale cukier szkodzi zdrowiu. Pan poseł Agniu cukurs nav labs jūsu veselībai. Vēlējos to vēl piebilst. Chairman, you haven't called my name, but the secretary has... Nu, priekšādā jūs nepieteicāt manu vārdu, bet sekretariāts norādījis man, vai drīkst izteikties. Labi. Es arī gribēju tikai noskaidrot interesi. Tas, es, um, šobrīd nevēlēs taču runāt par cukurbiešu audētājiem Anglijā. Mēs visi gaidām līgumu, kur piedāvās Britu cukuru uzņēmums, un šīs ziņas par uh, kvotu likvidēšanu un cēnu samazināšanos visu ietekmē, un mēs ceram tomēr, ka varēsim gūt peļņu šajā nozarē, kaut arī tā nav tik populāra. Taču problēma ir tāda, ka arī citām precēm ir zemes cenas, tādēļ nevar vienkārši eh, pārslēgties uz citām precēm. Tādēļ šī situācija ir vissliktākā. Eh, Taču mēs ceram, ka tā kā šim britu uzņēmumam ir monopols, tad eh, tas arī attiecīgi rīkosies. Komisijas pārstāvis pieminēja divas lietas Viņš runāja par 2,5 miljoniem tonu um, uzkrājumiem un to, ka šo otru aspektu, ko viņš pieminē, varbūt viņš varētu tiešām pastāstīt, vai tiešām ir uh, uzkrājums pārpalikums vai nav. Varbūt vienkārši tūkojumā pazuda saturs. Vai te ir kaut kāda pārstāva no Somijas, jo, manuprāt, Somijai bija iespēja veikt restruktūrizāciju un saņemt grantus, lai uh, likvidētu savu cukura uh, industriju. Man šķiet, ka tas varētu būt arī attiecīgs gadījums īrijai, un varbūt, ka komisijas pārstāvs var kaut ko izteikties par Somiju. Jūs pieminējāt laiku pēc 2017. gada. Tātad, kad kvotas būs likvidētas. Varētu būt, ka tā būs paradīze. Iespējams, ka šeit var izmantot akciju tirgus, taču, diemžēl, Eiropas parlaments un komisija viss ir sarežģījuši. Manuprāt, to visu sarežģījis izmantojot MIFID noteikumus. Jūs gribat sarežģīt akciju tirgu izmantošanu, un tie mums šobrīd ir vajadzīgi, tad tas ir labākais risinājums. Es negribu visu laiku kritizēt komisiju. Daudziem eh, nepatīk, ka komisija visu laiku nosaka noteikums, taču komisija piedāvā arī labus eh, pakalpojumus, kā piemēram cenu uzraudzību pienam, un šeit runā arī par cukuru nozaru. Manuprāt, ir ļoti labi, ka komisija šādi rīkojas, lai mēs zinātu, kāda ir situācija un par ko mēs viņam maksājam. Vēl gribu pieminēt raugu. Un šeit ražotāji ir vērsušies pie manis un runājuši par tirgu pēc 2017. gada. Un viņi vēlas, lai tiktu novērtēti divu veidu tirgi. Pirmais, kur cukurs tiek izmantots pat tiešo pārtiks ražošanā, otrais, kur netieši, lai šeit tiktu veikta uh, Eh, cenu uzraudzība, jūs, kur jūs pieminējāt, un šī būtu mana atbilda. Un tagad atgriežoties pie cukurniedrēm, apvienotā karalistē vēl ilgi pirms pievienojamies Eiropas Savienībā mēs importējām cukurniedras no AKP, mēs izjutām to kā pienākumu. Tagad uh, lielākās bažas ir par to, ka šis tirgus tiks kropļots. tā sistēma, kāda šobrīd pastāv Eiropas Savienībā, rada sarežģītības cukurniedru, cukuru rafinērijām. Un noslēgumā mēs runājam par veselību. Manuprāt, ir interesanti, ka ir anticukura kampaņa, ka tiek apgalvots, ka cukurs nav veselīgs. Un, ja mēs lasām avīzes, tad lasām, ka jālasa vai, jāēd vairāk šokolādu, kas atkal satura daudz cukuru, lai aizsargātu mūsu veselību. Varbūt komisija varētu paskaidrot, kura tad ir šī veselīgākā eh, iespēja un izvēle. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Vazo. Paldies, priekšsēdētāji. Galvenā nozare ir izoglukozes un cukura kvota atcelšana un ar to, kā tas ietekmēs konkurence un ietekmēs cenas. Domāju, ka jāgaida ir spēcīgā konkurence starp dalībvalstīm, kas ražo cukurbītes, un arī jāseko pasaules tirgus un kurse attīstībai. Un arī kādas būs sekas e, TTIP ietvaros ar e, amerikāņu saldo kukurūzu. Domāju, ka e, runājot pār nolīgumiem biodegvielas zi ziņā, tas var apgrūtināt ekonomiku un jāatgādina, kā Francijai Rīņģona, Martinika un Guadalupa um, cukurnie draudzētāji, kas ir jāpasargā, pat ja pasaules līmenī tas ir nedaudz, tomēr e, tie, e, šie departamenti ir pelnījuši pasargāšanu. Nu, tāpat arī nedrīkstam destabilizēt tirgus un uh, jāpatur muitas nodeva aizsardzība. Es eh, vēlos aizstāvēt Francijas lauksaimniecības intereses, domāju, ka Francija ir jāturpina savas ražošanas eh, diversifikācija, eh, atval, turpinot pētījumus veģetālajā augķīmijā. Kā jūs zināt, Francija ir daudz šajā nozarē investējusi. Paldies. Nākošais runātājs deputāts Jārs. Paldies, priekšsēdētājs kungs. Nu, mēs pagarinājām cukura uh, reformu uh, divus gadus uh, par labu dalībniekiem, lai tie kļūtu konkurētspējīgāka komisija. Um, arī laba ziņas tomēr stāstīja, ja labi visu sapratu, jo teica, ka cukura uh, sektors ir kļuvis konkurētspējīgāks. Nu, runājot par, vi, uh, spējīgāks, runājot par visu šo um, sektoru, jāsaka, ka nu, tomēr vēl ir bažas, ja cukura regulēšana tiks atcelta. Un kas to zina, vai pasaules tirgus var tikt pārorganizēts un vai mēs spētu turēt līdzi. Un mans jautājums ir, vai no komisijas puses ir kādas atziņas, ka, nu, teiksim, Brazīlija apzināti gatavojas pēc 2017. gada um, ie, Uh, spiesties uh, Eiropas cukuru tirgu un mainīt situāciju. Un otrkārt, uh, konkurēt spēju varbūt varētu kādus skaidrs par to redzēt, piemēram, ražošanas um, izmaksas, kas būtu pasaules tirgus līmenī, bet, nu, es, kodīgi sakot, par to tomēr šaubos. Paldies. Państwa, <clears throat> nie mamy więcej zgłoszeń. Mums e, citu runātāji šķiet nav diskusijās, bet vairāki pieminēja diskusijas, kas notika par cukurtirgus reformu, un domāju, ka būtu ļoti noderīgi atgriezties pie šī perioda dokumentiem, bet ja mēs to neatceramies, tad cukura audzētāji, cukurbiežāji audzētāji to atceras, un viņi turpina uzdot jautājumus. Kas ir nozīmīgi vēsturiskā perspektīvā? Tad, kad mēs pieļāvām e, kļūdas savā reformā, domāju, ka dialogs ar mūsu cukurbiešu audzētājiem ir tas trūkstošais posms. Un tagad es gribētu dot vārdu komisijas pārstāvim, lai viņš reaģētu uz līdz šim uzdotajiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir iespēja pāris lietas precizēt. Pašreizējā situācija, kura netika paredzēta un kura izriet no Eh, ārpus kvotas cukura liela daudzuma mm, pārveids turpmākajā gadā par kvotu cukaru cenu kritums, kas ir novedis pie vēsturiski ļoti zemu līmeņu. Tāpat nedrīkst aizmirst, ka iepriekšējos gadus un vēl pirms, eh, gadi pirms tam bija lieliski gadi ar eh, Eh, cukuru cenā vairāk nekā 700 eiro tonnā. Lauksaimniecībā tas vēl aizvien tā ir varbūt divu, trīs gadu secībā, un pēc tam nāk slikts gads, un tad atkal labāks un netik labs. Tā tas notiek lauksaimniecībā, un tas attiec uz ikvienu audzēšanas veidu. Tāpēc es negribētu, lai jūs ieslīgtu pesimismā, jo uh, var būt slikts gads, kur seko diviem ārkārtīgi labiem. Protams, nav viegli rēģēt uz esošo situāciju, jo mūsu rīcība esošie instrumenti e, nedod iespēju e, reaģēt, piemēram, attiecībā uz privāto uzkrāšanu. Tie nosacījumi, kas ir regulā noteik, e, noteikumos noteikti, nav iestājušies ierobežot importu. Piemēram, tā ir Eiropas Savienības tirgus cena, kurā e, apgrūtina importu. Lai atbildētu Dantēna kungam, mūsu imports ir daudz zemāks nekā iepriekšējos divos gados. Piemēram, e, imports no Vistrūcīgākajām valstīm un AKK ir samazinājums par 200 tūkstošu tonnām. E, kampaņa nav beigusies, bet 200 tonnas tie ir 12% mazāk. Tālāk e, CXL kvotas šeit ir nulle, lai gan vajadzēja būt 650 tūkstošu tonnām. Uh, tā tad ir 650 tūkstoši tonnas, kas nav ievests Eiropas Savienībā importa ietvaros. Tā tad ir ievērojams mūsu importa samazinājums, un tas ir pilnīga loģiski cenas. Um, Nav labvēlīgas, attiecīgi imports nenotiek. Tāpat tika nosauktas ražošanas izmaksas, bet ienākumi no šīs nodevas jau nonāk Eiropas Savienības budžetā un nevar uzskatīt, ka šeit būtu runa par kādu rezervi, kur varētu izmantot. Ja tiktu veltīti resursi cukuru nozarei, tad būtu tas pats daudzums jāatņem citām nozarēm. No vienas puses un no otras mums pietrūkst juridisko pamata, lai šādas izmaiņas veiktu. Tāpat es dzirdēju vairākus deputātus runājam aizstāvot mūsu viss tālākās teritorijas. Un šāda situācija ir e, labi zinām komisijas dienestos, un mēs ļoti rūpīgi sekojam šim jautājumam. E, tās ir e, tā saucamās nišas Eh, ražošanas, kas ir iekļautas divpusējos eh, nolīgumos un mm, vēl pastāv, ies, eh, mēs arī tās nereti izslēdzam no sarunām. Vēl viens aspekts, kas ir ļoti svarīgs, ir. Un tas attiecas kopīgo tirgus organizāciju pēc 13. gada kolektīvās organizācijas un atsevišķu eh, ražošanas veidu stiprināšana, par cukuru, uz cukuru tas šoreiz neatiecas, bet eh, ražotāju pozīciju stiprināšana nozarē, un šeit ir skaidrs, kā ir runa pār lauksaimniecības tiesībām, un ja tās ir jāinterpretē, tad To veids komisijas eh, lauksaimniecības dienesti. Protams, ka jūs tāpat kā es zināt, kā tekstus interpretē justīcijas tiesa, taču pirmajā etapā, ja interpretācija ir veikšana, tad mēs traktējam šeit lauksaimniecības tiesībām Eh, un tas notiek attiecīgajos dienestos. Mēs zinām, ka konkurences ģenerāldirekcija piemēro viscaur eh, savu traktējumu, līdz ar to varbūt būtu piemēroti un pareizi skatīt, kādā veidā šāds traktējums ir noticis. Un vispārīgi runājot pār divpusējiem nosacījumiem Vai šeit būtu runa par tētip vai citiem nolīgumiem, mēs uzskatām, ka cukura nozare ir uzskatām par jūtīgu un šajā sakarā ir jāveic pasākumi, lai e, ņemtu vērā šo jūtīgo raksturu. It īpaši tad, kad ir runa par sarunām ar valstīm eh, ar visai attīstītu protekt eh, cukuru nozares veicināšanas vai eh, protekcijas politiku, un no otras puses ir pilnīgi skaidrs, ka mm, subsidētāji tonai nav tas pats status kā nesubsidētāji cukuru tonai. Domāju, ka tas ir pilnīgi skaidri no, jānorāda šajās sarunās Tāpat arī es neesmu pārāk nobažījies par to, kas izskanēja attiecībā uz valstīm, kuras subsidētu vai um, um, protežētu savas nozars. Tika nosaukti Indija, bet Indijā situācija eh, cukurniedraudzētājiem ir katastrofāla. Viņi nesaņem Eh, maksājums ir miljārdiem un miljārdiem lielas summas, kas net nav izmaksātas šiem audzētājiem, un es neesmu pārliecināts, vai viņi eh, tā, daudz tālāk attīstīs savu ražošanu, ja nesaņem maksājumu. Šīm valstīm ir pašām savas problēmas, un varbūt eh, tās ir jāmudina attīstīt tādas politikas, ko na, mēs neesam izvēlējušies, ne arī kas atbilst eh, PTO noteikumiem, taču šīs politikas um, sekas nav pārliecinošas, jo tās eh, nedod to rezultātu, no kāda mēs būtu ļoti baidījušies šajā pasaules daļā. Cukuru nozars konkurētspēja Eiropas Savienībā balstās uz trim vaļiem. Pirmais ir eh, cukurbiešu audzētāju produktivitāte, tas ir neapstrīdami, cukurbietes eh, Eh, dod aizvien vairāk cukura, aizvien vairāk cukura var saržot ar aizvien mazāk kultivējamām platībām, tā tad ir ievērojams produktivitātes pieaugums. Es runāju par eh, pārstruktūrēšanu pārstrādes nozarē, ir ievērojamas investīcijas veiktas, un uh, ir kļuvis garāks uh, pārstrādes uh, periods, varbūt kalendārā ziņā netik daudz, bet daudz vairāk runājot par periodu, kurā notiek cukura um, pārstrāde. Tas pats attiec uz pārstrādātājiem, kur ir investējuši jaunās, modernās, efektīvās kapacitātēs, kuras atrodas Eiropas Savienības perifērijā, kur neaug cukurbietes, bet tam ir savs ekonomisks pamatojums. Un ņemot vērā investīciju e, modernumu, esmu gatavs atbalstīt citu valstu konkurenci. Tika nosaukta Brazīlija. Jā, tā, tas ir milzis šajā jomā, bet ko Eh, Brazīlija vēl var izdarīt. Brazīlijas valūta devalvējas nu jau divus gadus vai pat ilgāk. Un trešā konkure, eh, nozars konkurētspējas eh, sastāvdaļa ir eiro vērtība. Eiro vērtība šobrīd E, dod papildus konkurētspēju e, cukuru nozarei. E, kā pierādījums tam ir tas, ka mēs esam ievērojami procentuāli palielinājuši mūsu cukura, kvotu cukuru eksportu, tā, to cukuru, kas garantē e, cenas kvotu sistēmā. Tas viss parāda to, ka mūsu nozari ir konkurētspējīga, konkurētspēja ir uzlabojusies, un es esmu pārliecināts, ka šis produktivitātes pieaugums ar to neapstāsies. Cukurbiešu audzēšanas ziņā ir notiekts ir veiktas lielas investīcijas un arī eh, citās jomās pieaugums turpināsies, mēs gūstam rezultātus, un es nedomāju, ka tas viss pēkšņi apstātos. Un paliek vēl pēdējais elements, kas ir nelabvēlīgs, es to vēl neesmu nosaucis līdz šim, un šeit ir runa par bioetanolu. Bioetanols. Um, nav labvēlīgā situācijā divu iemeslu dēļ. Degvielas cenas ir zemas, e, pirmkārt, un bioetanols ir ļoti atkarīgs no e, šī produkta iekļaušanas degvielā vai enerģijā, un turklāt Eh, līdz ar to situācija šai nozare ir negatīva. Priekšsēdētāji, neaizmirsīsim to, ka pašreizējais gads ir grūts, bet uh, iepriekšējie gadi bija vei, bijuši veiksmīgi. Uh, audzētāju un pārstrādētāju uh, sniegums mūs nostāda ļoti labvēlīgā stāvoklī, un neesmu nu, pārliecināts, ka pārstrādes nozara bez kvotām eh, turpinās gūt pieju AKK un vistrūcīgāko valstu bruto cukuram. Tāpēc nozare kopumā man šķiet varēs izmantot visas iespējas, ko nākotnē piedāvās uh, Eh, pasaules tirgi. Taiskaitās pēc 2007. gada, kad kvotas tiks atceltas. Paldies, priekšsēdētāji! Bardzo dziękuję. Liels paldies. Mēs tagad noslēdzam šo darba kārtības punktu. Tagad nezinu, vai mans viedoklis par cukuru kļuvis daudz pamatotāks un dziļāks, taču ceru, ka mēs piedzīvosim labākus laikus nākotnē. Tagad pāriesim pie 15. darba kārtības punkta. kur mēs pārcēlām uz jūlijas uh, sēdi. Uz jūlijas sēdu taču gribētu jūs lūgt apstiprināt komitejas koordinātoru sniegtos ieteikumus. Jūs esat saņēmuši šo dokumentu gan elektrons, gan papīra formātā, un, ja pareizi saprotu, jums nav nekādu komentāru par šo punktu. Tad, kad nākamais darbkārtīs punkts dažādi jautājumi, Un pirms slēdzu sēdi vēlos jums paziņot par Eiropas komisijas lēmumu atsaukt divus tiesību aktus, kas attiecas uz pieļaujamo skābju daudzumu taukos un kas attiecas uz cukura nozari. 5. maijā koordinātori pieņēma lēmumu, ka šīs komisijas priekšlikums ir jāapstiprina bez jebkādiem grozījumiem, balsoties uz 52. pantu. Manuprāt, šis jautājums ir uh, ļoti tehniskas dabas, tādēļ es to iepazīstināšu jūlijā. Un jūlijā sēde, kas ir labas ziņas, tā ir pēdējā sēde pirms brīvdienām, tā notiks 15. un 16. jūlijā. Vai ir kādi komentāri, citi jautājumi? Ja ne, tad vēlos pasludināt šo sēdi slēgtu, par slēgtu. Paldies par jūsu dalību. Lielas paldies. Sēdi ir slēgta.